ņēmis Alde, Goja, Tautas partijas EKR e, un EFTD. E, no šīm grupām e, saņēma pieprasījums par iecelšanu dažādajās komitejās saraksts tiks a, publicēts, un ja a, līdz protokola pieņemšanas brīži nebūs e, iebilžu, tad šīs kandidatūras būs ieceltas. Grozījums var iesniegt a, par budžeta plānu 2020.